un pašlepnuma dēļ eh, paplašināt vienoto tirgu Eiropas Savienība vēlas nomainīt eh, taisnīgi atalgot strādājošos ar eksploatētiem strādājošiem. Labums saņēmēji ir gatavi uz visu, lai šī sistēma turpinātu darboties. Un ja Eiropas Savienība nemainīs paradigmu, tāds tauta pret to protestēs. Ar Britu piemēru nepietika. Un mēs redzēsim, ka eh, nākošās Eiropas vēlēšanas būs otrais un es ceru pēdējais šāda veida vēstījums. Kolēģin, kolēģin. Godātie kolēģi, ja mēs uh, nepareizi piemērojam reglamentu, tad man jau kļūst bail par to. Tagad par tematu. Pirms dažām dienām uh, blakus A4 šosejai um, biju autostāvvietā un runāju ar autovadītājiem no Polijas, Rumānijas un citām valstīm. Viņi jūtas izmantoti. Viņiem uh, ne, viņiem bail prasīt saviem priekšniekiem eh, pienācīgu atalgojumu un atpūtu, jo baidās zaudēt darbu. Viņi dzīvo un strādā cilvēku cīņā neatbilstošos apstākļos. Treškārt, jūs taču zinat par paskata, paskastīšu firmām savās valstīs un eh, kabotāžu, kas eh, kropļo konkurenci. Jūs taču vēlaties pārskatāmus regulējumus. Uh, Lūdzu, kolēģi, neaizveriet acis uz realitāti, jo profesionālie eh, autovadītāji ir pelnījuši to, ka mēs atrodam konstruktīvs risinājums viņu problēmām. Regner skundze, vienu minūtu. Paldies! katastrofālie darba apstākļi autovadītājiem ir jāuzlibo, jāuzlabo. Tieši par to ir runa. Arī es, Koha kungs, esmu runājusi ar kravas auto šoferiem eh, stāvvietās pie eh, Austrijas eh, robežām un vairāk vai mazāk dzirdu to pašu. Dienām ilgi viņi pavada pie stūres ap 15 stundām dienā. Dzīvo praktiski stāvlaukumos un naktī viņiem vēl ir jāapsargā sava krava, un tas viss par minimālo algu. Un es jautāju šiem šoferiem, ko tad viņi vēlas. Viņi saka, cienīgu darbu, cienīgu darba, eh, cienīgu darba atalgojumu un darba apstākļus, iespēju pavadīt brīvdienas ar ģimeni. Mēs uh, prasām stingri kontrolētus darba laikus un atpūtas laikus mums ir jāizrāda cieņu smagi strādājošiem kravas autošoferiem. Vandalen, Vandalen kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. šajā debatē ir dažas lietas ar izšķirīgu nozīmi. Vispirms mēs runājam par mūsu šoferu eh, tiesībā aizsardzību, lai viņi varētu strādāt pēc iespējas labākos apstākļos, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, Mums ir jādara viss, lai būtu pietiekami šo stāvlaukumu, kas būtu pietiekami kvalitatīvi un res, rezervēti šoferu vajadzībām. Un šeit mēs cīnāmies par tiem, ka, kuriem ir tiesības saņemt cieņpilnu algu. Šāda ja labs atalgojums, tad arī darba apstākļi ir cienīgi. Uh, Tādā veidā mēs um, garantēsim darba apstākļi, un tāpēc ir nepieciešami arī attiecīgi uh, noteikumi. Bet uh, jautājums nav tikai par noteikumiem, ir arī par to īstenīšu, īstenošanu. E, ir pārāk maz mūsu rīcībā datu par darba apstākļiem, un mums ir arī jāuzlabo kontroli uz robežām. Mēs nedrīkstam piemērot likumus diskriminējoši. Un vēl e, tad jābūt cienīgā attieksmē. Mēs, kungs, kungs vienu minūti. Mikro. Frau Präsidentin, jetzt. Jā, tagad darbojas mikrofons. Labi, kolēģi, Vienotajā tirgū tiek transportēts liels kravu apjoms, lielākoties tiek izmantoti autoceļi. Un tieši par to runā. No vienas puses mēs vēlamies satiksmes drošību, un tādēļ ir jāievēro darba un atpūtas laiki, un otrkārt vēlamies arī godīgus darba apstākļus, cilvēku cieņā atbilstošu apstākļus. Mēs zinām par paskastīšu firmām, mēs zinām, ka ir uzņēmumi, kas nodrošina labus apstākļus, bet ne visi. Un mēs vēlamies, lai autovadītājiem Eiropā tiešām viss būtu pareizi un labi. Vienlaicīgi mēs paturam prātā arī to, ka, protams, ir atšķirīgas idejas un atšķirīgi reģioni Eiropā. Ne visur tiek maksāta viena un tā pati alga, bet šobrīd pat trūkst autovadītāju, un tāpēc ir jāuzlabo uh, autovadītāju apstākļi. Un uh, Man ir žēl, ka autovad, eh, autobusu šoferiem eh, šoreiz ir cita situācija. Mums ir jāatrod viņiem tāds risinājums, eh, kas būtu piemērots viņiem. Oui, Arī es priekšsēdētāji esmu ļoti dusmīga, jo debašu obstrukcija pēdējo dienu laikā, turklāt pēdējo mēnešu laikā ir visvērojama. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība e, nav panākusi kompromisu pār šo paketi. Vēl aizvien mēs redzam, kā pieaug dusmas savu autovadītāju uh, eh, vidū. Ir jāparedz noteikumi, lai vērstos pret sociālo uh, dempingu. To pieprasa paši uh, autovadītāji. Esmu tikusies ar viņu arotbiedrībām, kuras pieprasa mobilitātes paketi. Tāpēc Es pieprasu, lai šis teksts tiktu pieņemts šī uh, sasaukuma laikā. Tāpat es pieprasu, lai balsojums notiktu pilnā caurskatāmībā lai nebūtu nekādas neregularitātes šeit. Un tāpat es pieprasu, lai kabatāžas teksts tiktu skatīts pirmais, jo tas ir vienīgais, kurš tika pieņemts komitijā. Es pieprasu, lai viss notiktu pilnībā demokrātiski. Paldies, nākošais runātājs deputāts Marinesku uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Es Vēlos, lai tiktu pieņemta Eiropas noteikumi, e, tāpēc, lai atbrīvotos no Vācijas un Francijas nac nacionālajiem likumiem, kuri pasargā tikai savas nozars. Bet es vēlētos, lai šie Eiropas noteikumi būtu taisnīgi, caurskatāmi un tie kalpotu visām dalībvalstīm un nevis tikai dažām. priekšlikums mūsu priekšā ir tikai protekcionisma mēģinājums atsevišķiem Eiropas Savienības reģioniem, un es aicinu kolēģis neslēpties aiz sociāliem argumentiem. Es pats vēlos, lai būtu visiem e, šajā nozarē strādājošajiem labi darba apstākļi. Mēs esam šeit, lai pie tā strādātu, bet ir jāatbrīvojas no visa, kas ir pretrunā ar līgumiem un lai nebūtu šis teksts pretrunā ar pārvietošanās brīvības. Eh, aicinu komisiju sagatavot korektu regulējumu. Nākošais runātājs deputāts Kristensen. <clears throat> Liels paldies! Kīlēna kunda, er, Teličs kungs un Ertu kungs ir panākuši labu kompromisu, un tas ir ļoti labs ceļš uz priekšu, un mēs tiešām varam tādā veidā meklēt līdzvarotu risinājumu, līdz ar to mēs uzlabosim darba apstākļus šoferiem, kā arī nodrošināsim nozarē godīgu konkurenci. Uh, neapšaubām uzlabosies arī drošība uz ceļiem, un es ļoti ceru, ka absolūtais vairākums atbalstīs eh, šos trīs kompromisus, eh, par kuriem mums būtu jānobalso, tagad balsosim par paketi kopumā. Ir skaidrs, ka mēs šobrīd sastopamies ar destruktīviem spēkiem, ka ir tādi spēki, kas vienkārši neļauj mums panākt saprātīgu vienošanos joprojām ir cilvēki, atsevišķi cilvēki, kas atbalsta negodīgu konkurenci, nevienlīdzīgus noteikumus. Tāpēc es aicinātu tiešām balsot par šo kompromisu. Kučukungs tālāk. Paldies priekšstādātāji kolēģi. Tas ir ļoti labi, ka mēs diskutējam par šo jautājumu. Šeit mēs vēlreiz atgriežamies pie galvenajiem jautājumiem sarežģītākajām problēmām. Mobiltātes eh, pirmā pakotne ir pretrunā vienotā tirgus noteikumiem, un šāda pieeja, kā mēs risinām šo jautājumu, tas neveicina vienotā tirgus attīstību, drīzāk otrādi. Jebkuram šoferim ir jānodrošina godīgi darba apstākļi, tas ir mūsu pienākums, tomēr mēs nevaram panākt sagraujot šo nozari, kas līdz šim ir attīstījusies cerot uz brīvas izniecības principi. Manā valstī šī nozare ienes 17% no IKP un nodrošina 500 tūkstošu cilvēku ar darbu. Mēs nevēlamies, lai trīs no pieciem failiem tiktu noraidīti, un runas par šādu iespēju norāda, ka konsensa nav, un mēs nevaram atbalstīt šādu neatbildīgu attieksmi. Uh, Ja mēs to atbalstītu, tad tas nu, negatīvi ietekmētu miljoniem cilvēku. Šmita kundze tālāk. Priekšsēdētāji, kolēģi, mēs e, cenšamies pēc iespējas e, ātrāk strādāt pie šī milzīgā dosjē, ka parlamenta viedoklis kļūs nefunkcionējošs. Mums vajadzētu atcerēties arī par vietējiem vēlētājiem. Mums jāstrādā pie labākiem kopīgiem risinājumiem, un tie ir jāpieņem. Mēs to neesam varējuši izdarīt, apvienojot politiskā grupu viedokļus. Līdz ar to kompromisi nav izdevušies. Komisijas priekšlikums ir izmainīts līdz nepazīšanai. Un mēs redzam, cik toksisks kļūst dosjē, ja katrs aizstāv savas intereses. Katrs uzskata, ka viņa personīgās iniciatīvas ir vissvarīgākās un pārējās nav pieņemams, un tas neļauj mums vienoties. Un e, protekcionisti e, pat manā politiskajā grupā nodara e, lielāku kaitējumu ar šo dosie Eiropai. Un te ir vairāk problēmas kā tikai kabotāžu. Bresu. Breso kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji mobilitātes paketes noformēšana prasīja milzīgi ieguldījumu no komitejas puses. Mēs eh, centāmies eh, tiešām sakārtot šo nozari, kur šobrīd eh, mēs konstatējam, ka valda mežonīgo rietumu noteikumi. Mēs gribējām sakārtot šo nozari, lai mazinātu arī CO2 emisijas cits starpā. Un uh, mēs tālāk gaidām Transeiropas tīklu attīstību, arī uzskatām, ka ar dzelzceļu paketi būs iespējams CO2 samazināt izmešus. Um, Gribu akcentēt, ka mums ir jāmodernizē arī šī nozare, jāuzlabo uh, arī šoferu darba apstākļus. Viedā tahogrāfa ieviešana garantēs arī efektīvu iespēju kontrolēt noteikti noteikumu īstenošanu. Kolēģi, mums ir jārīkojas drosmīgi, ir jābalso par šo jautājumu. Un vai tiešām šis parlaments šajā jautājumā varēs atrisināt jautājumu? Paldies, nākošais runātājs Luis de Grandes Paskuals. Paldies, priekšsēdētāji. Vienošanās, kas ir panāks transporta komitejā, ir Eh, bija līdzsvarota. Pēc tam komisijas priekšlikums, manuprāt, pilnā mērā atbilst atsevišķām Eiropas Savienības centra valstīm, bet apgrūtina stāvokli periferākās valstīs, kuras īstenot pārvadājumus transporta eh, uzņēmumiem tas var apgrūtināt darbību, bet ir būtiski apstiprināt eh, Eiropas militārās eh, minimālās algas. Tas būtu pasākums, kas ir pretrunā ar vienotu tirgu. Jāsaka, jā, strādājošo aizsardzībai, jāsaka, nē, viņu izmantošanai mazāk cienīgu mērķu eh, sasniegšanai. Atpūtā automašīnas eh, kabīnē. Eh, darba stunda Eh, eh, neaprēķināšana, mazāku kravas auto iekļaušana nozīmētu lielākas izmaksas pārvadājumiem, per, pārvadātājiem perifērijas valstīs. Ir nepieciešams pabeigt sarunas vistuvākajā laikā, un es novēlu veiksmi, eh, pabeig, lai pabeigtu darbu pie šī teksta. Paldies, nākošais runātājs deputāts Liberāts. Lielas paldies! Es eh, tiešām gribētu, lai vēl trīs eh, cilvēki būtu balsojuši pirmdien, tad mēs būtu noraidījuši šo priekšlikumu uzreiz. Eh, dāmas un kungi, šeit mēs nerunājam tikai par vadītāju nogurumu. Šeit mēs cenšamies ierobežot arī piekļuvi tirgumu noteiktā Eiropas daļā bet eh, šajā nozarē konkurētspēja jau ir bijusi produktīva, un tagad mēs cenšamies eh, samazināt iespēju būt konkurētspējīgiem. Un, ja nebūs konkurences, eh, tad tiks izmantot daudz dažādi citi instrumenti, kas pasliktinās situāciju. Atsevišķās dalība valstis droši vien ir lēmušas par vienpusē rīcību gadījumā, ja mēs neakceptēsim šo uh, paketi. Tomēr mm, šādā veidā mēs arī šantažējam atsevišķas dalībvalstis. Mums nevajadzētu balsot par šo paketu. Tagad vajadzētu atlikt uz nākamo sasaukumu. Tālāk, eh, Iezlaviets skundze, viena minūte. Lielas paldies, priekšsādātāji! Cik lielā mērā mēs esam gatavi uh, Balsot par šo paketi, ar šo te diskusiju mēs e, slēpjam problēmas būtību. Mēs nevaram koordinēt sociālās sistēmas. 13. E, pantā ir teksts par darbinieku nosūtīšanu. Startautiskie uzņēmumi nevar, nevar un nespēja izpildīt šos nosacījumus. Līdz ar to katrs eh, darbinieks ir apdraudēts. Līdz ar to, ka eh, retroaktīvi ir iespējams mainīt likumu. Eh, pieņemsim, Francijas uzņēmums būs spiest strādāt saskaņā ar Vācijas vai Luksemburgas likumiem. Tas radīs haus, lai no tā izvairītos pēc paketes pieņemšanas bez šī 14. Mēs esam spiesti vēlreiz analizēt šo paketi, un mums vajadzēs pieņemt jaunus grozījumus, kas ļautu transporta uzņēmumiem bez šiešļiem arī operēt tirgu. Mēs parlamentā esam atbildīgi par pareiziem lēmumiem, lai atvieglotu tirgus funkcionēšanu. Mums vajadzētu samazināt administratīvās izmaksas, bet mēs rīkojamies tieši otrādi. Paldies! Viena minūte, Junkērijas kundze. Jā, šeit eh, Strasbūrā Eh, un arī šodien Briselē darba ņēmēji prasa taisnīgu nākotni. Un šeit arī ārpus šīs zāles laikam neviens nesaprot, kas te notiek. Nu, tas grauj uzticēšanos Briseles lēmumiem. Strādājošie transporta nozare neļaus ar sevi spēlēties. Balsosim šodien vai aprīlī par viņu darba apstākļiem, atlīdzību. Kravas autošoferi ir pelnījuši atbilstīgu apmaksu par darbu un pienācīgus darba apstākļus un atpūtslaikus. Šeit tiek izspēlēti šoferi mm, kravas automašīnām pret autobusu šoferiem. Sliktā situācija uz autoceļiem šoferiem ir jāaptur, ir jāaptur paskastīšu firmu darbība, un šoferiem ir nepieciešami pienācīgi apstākļi. Morins Šarķie kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, mūsu veiktais darbs un šī arī diskusija attiecas uz pakalpojumu un strādājošo brīvu pārvietošanos, bet arī tā attiecas uz visu, kas uh, ārpus starptautiskiem pārvadājumiem skār nosūtīto strādājošo problēmu. Mums ir ģenerāla direktīva, kas attiecas uz šādu veidu darbu, bet Eh, autotransportā nevar būt pirmās un otrās kategorijas nosūtīti strādājošie, kas sacīja deputāti Jungerijas pār eh, atalgojumu, pār eh, sociālajām tiesībām. Tas ir pamats Eiropas, Eiropa, sociāla Eiropa ir jāregulē. Kabotāžas jautājumi ir jāizvairīt. Nedrīkst pieļaut to, lai tiktu pieņemti lēmumi, kas grautu Eiropu un ir jāpazemina e, kravu e, pārvadājumu līdz divām ar pusi tonnām. Tā e, ir sociālā Eiropa, kuras interesēs mēs strādājam. Paldies, nākošais runātājs deputāts Kurumbāševs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos apsveikt parlamenta priekšsēdētāja Tajānī, kurš pieņem vienīgo saprātīgo lēmumu. Viņš eh, neatbalsta, ne pret šo paketi, bet viņš atbalsta likumību. Vairāk kārtīgi eh, mēs tikām šantažētā ar apgalvojumiem, ka ja šī pakete netiek pieņemta, tad dalība valstis pieņems pašas savus lēmumus vai tā ir Eiropas Savienība, vai tā ir nāciju uh, uh, savienība, kas ir sadalīta grupējumos. Mēs jau esam redzējuši to, ka sociālais dempings ir rezultāts, jo rietumu uzņēmumi ir sākuši maksāt atalgojumu, eh, kas ir puse no viņa atalgojuma Bulgāru romāņu vadītājiem, un lai nepieļautu šādas cīniņas un nebalsot pār šo paketu šobrīd nav vājums. Mums ir jāsturpina strādāt pie šīs paketes gan šī, gan nākošajā sasaukumā. Paldies, nākošais runātājs deputāta Monteiro de Agiara. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien, runājot par mobilitātes paketi, mēs saskaramies ar politiski grūtu jautājumu, kas ir pārveidojis par veselu sāgu. Mums ir jārespektē gan komitejās veiktais darbs, gan referentu darbs, ir tīpaši transporta komitejā. Un eh, nav Eiropas Eh, parlamenti cienīgi analizē tūkstošiem grozījumu pēdējā brīdī. Es vēlos pasvītrot, kā priekš no uh, komisijas mēs saņēmām eh, tekstu savlaicīgi, bet parlamentā mums ir jādara viss, lai mēs komisijas priekšlikumu padarītu par līdzsvarotu. Mums ir jārespektē uh, Eh, pamatprincipi vienotajam tirgum, brīvai strādājošo pārvietošanās iespējai un labāk, lai nebūtu vienošanās, nekā ir slikta vienošanās. Tāpēc es ceru, ka nākošā uh, sesijā vai nākošā parlamentā tiek pieņemta labāk vienošanās. Dargie kolēģi, tie, kuri atrodas uh, uh, plenārsēdes zāles koridoros, uh, ieņem vietas. Nākošais runātājs deputāte Tapardēla. Paldies, priekšsēdētāji! kolēģiem, jums ir jāapzinās tas, ka komisijas piedāvātā mobilitātes paketi un pēc tam referentu piedāvātā paketi nozīmētu bankrotu daudziem pārvadātājiem Austrum Eiropā un simtiem darba vietu izzustu. Tās būtu sekas ne tikai Austrum Eiropas pārvadātājiem, bet arī negatīvas sekas visam iekšējiem tirgumam būtu vairāk protekcionisma, tiktu vairāk sagrozīta konkurence. Kolēģi, tas nav pieļaujami, un to mēs nevaram kā astotais parlamenta sasaukums atstāt citiem mantoģumam. Mums ir jācīnās par autopārvadātāju sociālajām tiesībām, bet kolēģi kur izmanto e, šo argumentu, e, viņiem ir jāpiekrīt arī taisnīgai cenai par kilometru, kur, kas dotu iespēju perifērajām valstīm Eiropas Savienībā garantēt labākus darba apstākļus. Ir jārīkojas atbildīgi e, ir jābūt skaidriem noteikumiem dar nosūtīšanai darbā un e, atbraukšanai mājās. Nākošais runātājs Novakungs. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Ir eh, atbalstītāji šai paketei, kur, eh, kur cī, saka, ka cīnās par transporta nozaru. Kādā veidā viņi to dara, mēģinot liktai bankrotēt. Tika sacīts, ka ir eh, sasniegts kompromiss, kas ir pamats balsojumam. Tas nav tais, patiesība Viena pagale nedēļ, lai dejotu tango, ir vajadzīgi divi. Eh, šeit nav nekāda kompromisa. Ir, un arī nav laika. Nav pieņemts saprātīgs līdzsvarots eh, risinājums šobrīd. Vienīgā iespēja ir atcelt šo eh, jautājumu uz nākošo sasaukumu ir jāseko veselēm saprātam, mēs nedrīkstam sasteigt pieņemt šo paketi, šī jau ir ceturtā reize, kad mums tas neizdodas. Ļoti daudz tika panākts, bet vēl piecreiz vairāk tika izdarīts nepareizi. Atstāsim šo tekstu uz nākošo uh, uh, parlamentu. Paldies, nākošais runātājs. Uh, pa, vēlos pateikties visiem referentiem, bet man jānorāda, ka mums neizdevās sasniegt kompromisu. Š, šis sagatavotais teksts, 1600 eh, grozījumi, parāda to, ka nav nekāda kompromisa. Mēs esam laiku iztērējuši. Mūsu rīcībā ir mazāk nekā mēnesis. Mums ir jāatrod risinājums, kas ir balstīts uz sekojošiem punktiem. Pirmkārt, ir jāvienojas par visām trim paketēm, kas ir savstarpēji saistīts Ja vienošanās nav, tad tādas nav. Otrkārt, šeit ir runa par universāliem noteikumiem, kas skars mūs visus vienotiem tirgumu. Mums ir jāuzlabo vadītāju darba apstākļi, ceļu drošība, mēs to visu vēlamies, bet mēs nevaram uh, pieļauj to, ka atsevišķas valstis un uzņēmumi paliek ārpus šī tirgus. Nākošais runātājs Balčītis. Eh, paldies! Eh, ko, priekšsēdētāji, kolēģi, man savā laikā bija iespēja strādāt kā transporta ministra, un es ļoti labi pārzinu šo nozari. Es neizplūdīšu apgalvojumos. Uh, bet norādīšu, ka neapšaubām sociālās garantijas strādājošiem ir ļoti svarīgas. Pilnīgi pareizi tik norādīts tas, ka sašķelts iekšējais tirgus nozīmē to, ka perifēro valstu operatori nevar gūt piekļuvi lielākajiem tirgiem. Ja mēs vēlamies atrisināt šo jautājumu, un es šeit vēlos pateikties parlamentu priekšsēdētājiem par ļoti prātīgo lēmumu nelikt šo tekstu uz balsojumu, bet es pievēršu uzmanību sekojošam faktam. Lietuvas, Igaunijas autovadītāji, kuri strādā lielo valstu pārvadājumu uzņēmumos, eh, Nīderlandē, Vācijā, vai viņi saņem to pašu atalgojumu, vai viņi var atgriezties eh, savās ģimenēs, vai viņi var pavadīt, palikt eh, viesnīcās nedēļas nogalēs jums ir jābeidz eh, sava uzstāšanās. Eh, eh, kolēģi, debates vēl nav beigušās. Lundgrēnkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kas notiek šodien, ir vienkārši traģēdija. Mūsu transporta ekonomika Eiropā gaida, ka parlaments pieņems lēmumu šajā jomā, bet mēs viņus pieviļam. Pieviļam strādājušos nozarē, lai tā vietā atbalstītu kapitālu. Tieši par to ir runa. Runa ir par faktu, ka daudzi klātesošie deputāti balso par to, lai kravas, auto vadīt, lai kravas automašīnas vadītu citu valstu šoferi. Es esmu Zviedrs. Uh, Man neliekas pieņemam, ka mums ir nepieciešama 2000, 3000 ārvalstīs reģistrētu kravas automašīnu eh, manā valstī, eh, kas ir eh, reģistrēts ārpus tās un veic iekšējos pārvadājumus. Nu, nevar būt, ka tas ir mērķis Eiropas sadarbībai. Fakts, ka visas valstis skars šī paša problēma, ir acīmredzama. Mums ir kaut kas jādara. Paldies, Votmans kundze, tālāk. Vous aviez demandé la parole? Non? Vatmans kundze, jūs lūdzat vārdu? Nē, tādā gadījumā deputāts Pimenta Lopes. Paldies, priekšsēdētāji. Visai hautiskā piešai pakat, paketei parāda to, kāda uh, ir uh, situācija Eiropas Savienībā, bet uh, eh, no priekšlikumiem spriežot un padomas vadlīnijām mēs neko labu neredzam. Uh, mēs eh, redzam, kā tiek eh, izslēgti kabotāžas jautājumi no aptvēruma, tāpat citi aspekti. Un tiek piemēroti dubult sta eh, šaubīgi standārti, kā arī līdz divām, trim pa četrām nedēļām tiek pagarināts periods, kuru laikā nevar eh, autovadītāji izmantot pilnu nedēļas nogals atpūtu. Un to mēs saucam par eksploatāciju un nevis pārstrādājušais aizstāvību. Paldies nākošais runātais deputāte Šaidrau. Paldies priekšsēdētāji. Ten, uh, pokud evropský... Kodātie kolēģi, Ja Eiropas parlaments nepieņēms šodien lēmumu par mobilitātes paketi, tad lielā neskaidrība turpināsies autotransporta nozarei. Es atvainojos, šeit ir šausmīgi skaļi. Es pati sevi nedzirdu. Šādraus kundze mirkli, dargie kolēģi, lūdzu vai neieņemiet nu vietas, es turpiniet sarunas ārpus sēžu zāles, tas skar arī Bovēkungu, Bovēkungs. Šādraus kundze, turpiniet. Jā, paldies. Um. Jā, paldies priekšsēdētāji. Austrijas prezidentūras ietvaros mums izdevās eh, sarunās nonākt pie kompromisa padomē par šo mobilitātes paketu. Un es uzskatu, ka Eiropas parlamentam arī ir jāspēj nonākt pie tāda pati kompromisa. Mēs zinām, ka direktīva par eh, autovadītāju norīkošanu darbā paredz hmm, normas, kas būs piemērojamām firmām un individuālajiem autovadītājiem. Bet mēs redzam, ka ir ļoti daudz problēmu, kas ir administratīvas pēc savas būtības saistībā ar līguma pārkāpumiem. Līdz ar to mums ir nepieciešams e, kompromiss. Kaputo kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! mobilitātes pakete ir jāpieņem, jo tās sniedz eh, šai nozarei konkurences priekšrocības. Lai izvairītos no sistemātiskas kabotāžas un ļauj arī eh, pāriet uz otrās paudzes viedajiem tahogrāfiem, sākot ar 2022. gadu, un eh, vienlaicīgi nodrošina veselīgu konkurenci un sociālo eh, aizstāvību, sociālo nodrošinājumu eh, strādājošajiem. Jā, dalību valstīm ir atšķirīgas normas, atšķirīgi apstākļi, nu tik daudz mēs varam teikt par eh, vairāk Eiropas. Tika runāts par lielāko elastību attiecībā uz braukšanas laikiem, bet ja pietrūkst līdzsvars, tas nozīmē, ka tas būs e, tieša ietekme uz darba apstākļiem. Šoferi būs daudz nogurušāki, e, nevarēs e, pietiekami labi koncentrēties un atpūsties, kas rada apdraudējumu visiem uz ceļa. Es vēlreiz pieprasu sēžu zālē, ievarot uh, klusumu un dodu vārdu deputātam Šogoram uz vienu minūti. Thank you. Jā, paldies. Līdzinējā pieredze ar mobilitātes paketu skaidri parādā, ka nav eh, gudri virzīt to tālāk šajā formā, tīpaši, ja tas nozīmē sasteigto. Pats priekšlikums jau no sākuma bija slikts tā vietā, lai sankcionētu, respektīvi, lai vērstu sankcijas pret uh, Eh, dažu valstu eh, individuāliem pasākumiem tagad eh, tiek Eiropas līmenī mēģināts uzspiest kaut ko nederīgu. Pirmkārt jau tiek šobrīd ierobežota konkurence pretēji vienotā tirgus principiem. Uh, Eh, izmetot vidas apsvērumus miskastē un absolūti netiek mēģināts eh, aizstāvēt visu dalību valstu intereses un iedzīvotāju intereses. Atkāpjoties no skaļiem lozungiem, mēs redzam, ka eh, šeit drīzāk notiek centieni palielināt monopolus un celt cenas iedzīvotājiem, un vienlaicīgi tiek sašķelta Eiropa. Šī pakete ir jāatstāja jaunajam sasaukumam. Bušoja kungs. Paldies, priekšsēdētājs apsveic parlamenta priekšsēdētāju lēmumu piemērot 175. reglamentu pantu un nosūtīt šo paketi uh, uz komiteju. Es apsveicu šo saprātīgo lēmumu, jo šī pakete ir dāvana eiroskeptiķiem. Neaizmirsīsim to, ka auto pārvadājumi ir ievākuma avots eh, desmitiem tūkstošu ģimeņu perifērijās valstīs. Vienošanās nav ideāla, tā ir jāpārskata, jo tirgus tiks sašķelts starp austrumiem un rietumiem. Ir jāpanāk līdzsvars starp labiem darba apstākļiem vadītājiem Eh, ceļu satiksmes drošību un brīvās pārvietošanas princips Eiropas Savienībā. Paldies! Monsieur Kramer. Kramer kungs, lūdzu ievērojiet atvēlēto laiku jums. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, ka mēs šodien nonākam laika spiediena um, situācijā, no to izraisīja eh, komisija Junkers un Timermans eh, ierobežoja mūsu komisāri, tagad mums būtu vairāk laika. Protams, ka vajadzīga kontrole, bez kontroles jau likums nedarbosies, un tahogrāfi jau pirms 15 gadiem kā tāda bija, un komisija ierosina 2026. gadā tika ievies labi, ka e, padomē iebilda un teica, ka 24. gadā jau tam jānotiek, un tam jānotiek ātri, jo bez kontroles e, likumam nav jēgas. Mēs zinām, ka notiek daudz šmaukšanās, uh, jo ir apdraudēta drošība, tāpēc tahogrāfi ir vajadzīgi pēc iespējas ātrāk, vēl labāk, ja tas būtu jau 2022. gadā. Un tagad mēs noslēgumā brīvā mikrofona procedūra dosim vārdu deputātam Gogam. Paldies! Es domāju, ka mēs eh, aizmirstam to, ka dažās valstīs uh, Eh, pensijas ir tik zemas kā 300 eiro mēnesī. Mēs visi gribam eh, algas kā Vācijā un nenogalinēt valstis, kas eh, atbalsta Eiropu visvairāk ar šo šausmīgo direktīvu. Tas liks cilvēkiem zaudēt darbu. Uh, Izmantojiet laiku, kas ir nepieciešams, lai nonāktu pie tādas Eiropas, kur visā, visiem ir iespējami taisnīgas algas, bet um, nebloķējiet mūsu situāciju. Un tagad mēs esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru. Vēlā kungs vārds jums, bet arī jūs lūdzu ievērojiet darba laiku. Paldies. Paldies! Uh, komisārs Bulčs vārdā vēlos pateikties jums par šodienas debatēm. Visi elementi sarunām ir likti uz galda un tagad ir jābalso. Mobilitātes pirmā pakete, kā tai prezentē šodien, uzlabos e, autotransporta nozari Eiropas Savienībā, ļaus e, uzņēmumiem strādāt ar vienotiem noteikumiem, uzlabos darba apstākļus šoferiem un uzlabos arī kontrols iespējas. Tiks risinātas daudzas zināmas problēmas nozarē. Un tas, ka nebūs jaunu noteikumu, novestu pie situācijas pasliktināšanās e, auto e, pārvadājumos ar algu un sociālo dempingu. Un pieaugs, e, pieaugs arī protekcionisms. Daži piemēri uzņēmumiem šī pakete nodrošinās drošu un prognozējumu tiesisko ietvaru, izvairoties no tā, ka varētu tikt fragmentēts iekšējais tirgus. Uh, Eh, ir, būs arī skaidrs, kādiem dokumentiem ir jābūt iesniegtiem un jā, kādiem ir jābūt klāt eh, pašā transporta līdzeklī. Tāpat eh, tiks ierobežot paskastīšu firmu darbība, lai izvairītos arī no sistemātiskām kabotāžu praksēm. Tāpat arī attiecībā uz vieglajiem komerctransporta līdzekļiem tie tiks pakļauti līdzīgiem noteikumiem starptautiskajos pārvadājumos. Uh, Un arī aizvien vairāk tika izmantot digitālie līdzekļi, kas mazinās administratīvo slogu, it īpaši attiecībā uz norīkošanas darbā deklarācijām. Autovadītājiem arī šī pakete dos ievērojams uzlabojumus. Viņiem tiks piemērēt, piemērotas normas eh, uzņemošās valsts likumdošanas ietvarā attiecībā uz atlīdzību un citiem principiem un pēc maksimāli četrām nedēļām būs iespēja atgriezties mājās. Un tāpat arī ir pienākums attiecībā e, uz darba devējiem, kuriem ir jāapmaksā uzturēšanās izdevumi, respektīvi naktsmītnes. E, un e, tas palīdzēs arī uzlabot drošību uz ceļiem, izvairoties no tā, ka pārgrušu autovadītāji sēž pie stūras viedais tahogrāfs, eh, eh, kur būs paredzēta arī eh, pozicionēšanas iespēja, dat, datu, kur ievāks nacionālas iestādes, būs iespējams pārbaudīt kabotāžus, pakalpojumus un veikt arī pārbaudas uzceļiem. Mēs atzīmējam, ka daudzi no šiem svarīgajiem pasākumiem principā uh, Eh, tiek atbalstīti šeit parlamentā. Par vēl neatrisinātiem jautājumiem mēs iesakām atbalstīt referentu nostāju, kas ir eh, atbilstošais eh, pienācīgais līdzsvars. Es vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir nonākt pie pozitīva rezultāta šajā paketē pirms Eiropas vēlēšanām darba apstākļi mūsu šoferiem un viņu darba apstākļi, tāpat arī vide, kurā darbojas uzņēmumi, ir pārāk svarīgi jautājumi, lai to atstātu risināšanai uz nenoteiktu laiku. Situācija autotransporta nozarē ir vērtējama kritiski un šī situācija ir jārisina. Vēlreiz vēlos pateikties referentiem, paldies jums, priekšsēdētājs kundze, un paldies deputātiem. En parlant de rapporteur, Madame Kulonen, vous allez conclure. Kilonens kundze, dod vārdu jums noslēgumam. Kilonens kundze. Arvoisa rouva puhemies, <clears throat> hyvät kollegat. Priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs drīz būsim sasnieguši šī maratona finiša līniju. Cerams, ka prezidijam būs e, pietiekama drosme, lai virzītu šo e, paketi balsošanai nākamās nedēļas mini plenārsesijā. Kolēģi jau pieminēja, ka eh, šeit bija ļoti grūti iziet cauri visiem grozījumiem. To skaits bija milzīgs. Vēlos norādīt, ka šie grozījumi eh, cirkulē jau eh, pāris gadus šeit parlamentā, un nekas būtisks tajos nav mainījies. Dažas grupas eh, sūdzējās, ka tās nav pietiekami iesaistītas bijušas. ENF grupai vēlos norādīt, ka ja jūs nepiedalāties nevienā ēnu referenta sanāksmē pirmajā pusgadā, es domāju, tas parāda vien jau, ka jūs neesat pārāk entuziastiski noskaņot strādāt pie šī dosie. Cilvēki šeit turpina privātās sarunas, ir grūti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 minkä meikät kuskeille velkaantuu. Kiitos. Vandenkampkungs, vai arī jūs eh, pieņemsiet šo izaicinājumu tagad? Eh, Mefrau! Priekšsēdētāji, priekšsēdētājs, es. Be... Priekšsēdētāji, es izteikšos ļoti īsi. To saka daudzi vienmēr. Pirmkārt, mums bija ļoti labas debatas, kuras parādīja to, ka Eiropas parlaments šajā mobilitātes paketē numur viens ir sašķelts, un tagad mums ir jāsako tam, lai mēs nepieņemtu nepareizu lēmumu nepareizajā brīdī. Un e, kolēģi Ertūks, Teličs un pat komisija saka, ka mums ir kompromisi. Tie nav nu no fakti. Mums ir tikai kompromisi par kabotāžu, kas ir Ismaila Ertuga dosie. Un kamēr mēs esam šajā plenārsēžu zālē saržģītā situācijā, jo transporta komiteja, un tas ir arī manas vainas dēļ, uh, dev, veiksmīgi nepieņēma kompromisu. Un ja mēs tā turpinām, tā ir ļoti slikta lieta Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai. Paldies! Un visbeidzot, Ertūkungs. Yes, thank you very much, colleagues. Uh, Mrs. Jā, paldies, kolēģi priekšsēdētāji. Es domāju, ka debats pēdējā pusotrā stundā kārtējo reizi parādīja to, ka ir nepieciešams meklēt Eiropas uh, risinājumus un vēlos apliecināt visiem kolēģiem šeit. Es izmantošu tuvākās dienas, lai kārtējo reizi, kārtējo reizi censtos nonākt pie risinājuma. Es aicinu visus kolēģus sanākt kopā un būt atvērtiem maniem priekšlikumiem. Kārtējo reizi man ir arī jāsaka, ka mēs esam atraduši pamatotus kompromisus, kas varbūt nav pieņemami visiem kolēģiem, bet mēs mēģināsim vēlreiz. Un varu apliecināt, kā referents un koordinators sociāldemokrāta grupā, ka es centīšos nonākt pie kompromisa galu galā. Bet tas, kas mums ir jādara un tas, kas ir jānodrošina, ir tas, ka um, jāgarantē, ka likumdošana vēl tiek pieņemta šajā sasaukumā, un mums ir jāsagatavo atbilstoša likumdošana par to, kas šoferiem un godīgiem uzņēmumiem ir arī pelnīts rezultāts. Tas ir mūsu pienākums, tas ir arī jāizdara. Merci, Paldies, kolēģi! Un līdz ar to mēs beidzam kopējo diskusiju, un balsojums notiks nākošajā sesijas periodā. Paziņojums. Eh, deputāts Jaceks Sairus Švalskis pāriet no pie grupām nepiedarošiem deputātiem uz ECR grupu sākot ar 27. martu 2019. gadu. E adesso cominciamo con le votazioni. Un tagad sāksim balsošanu. Vispirms eh, Mihailovs ziņojums eh, resursi īpašajam piešķīrumam jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai. Tas ir viens personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Aprovāto komplimenti. Šis ziņojums ir pieņemts un paldies referents kundzei. Pirmajā lasīmā šis ziņojums ir apstiprināts. Tālāk jēgas ziņojums. Arī šeit ir personāla balsojums viens vienīgs. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī šis ziņojums ir pieņemts. Es apsveicu uh, referentu. Tālāk Mihailovas ziņojums uh, preces, par kurām var piemērot atbrīvojums no ostu nodokļa. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis ziņojums ir pieņemts. Tālāk eh, Panzeri Prēda, Engels un Gerens ziņojums par kaimiņa attiecību attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu izveidi. Šeit mm, balsosim par 535 līdz 551, kas pārpret atturs noraidīts. Tālāk pirmais grozījumu bloks kas par pret atturs pieņemts. Tālāk 35. grozījums divās daļās. Par pirmo daļu, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 41. pār, pirmā daļa par Vai jūs gribējāt eh, pārbaudīt iepriekšējā grozījuma otro daļu? Tātad 3.5. Eh, eh, grozījums, otrā daļa, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 41. grozījums, pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. 118. pirmā daļa pār pret atturs pieņemts, otrā daļa pār pret atturs pieņemts. 182. pirmā daļa pār pret atturs pieņemts, otrā daļa pār pret atturs pieņemts. 190. pirmā daļa pirmā, pār pret atturs pieņemts, otrā daļa pār pret atturs pieņemts. 336, kas pār pret atturs pieņemts pieņemts. 479, pirmā daļa pār, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturs, pieņemts. Tālāk 537. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 538. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 87. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 539. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 540. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 541. par pret atturs. Šķiet, ka noraidīts, bet vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar lielu pārsvaru. 109. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 542. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 543. Sākam balsot. Beidzam balsot. kas ir noraidīts. Nākamais 111. kas par pret atturs pieņemts. 544. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 545. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 132. līdz 136. kas pār pret atturas pieņemts. 546. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 279. kas pār pret atturas pieņemts. 547. kas pār pret atturas noraidīts. 359. kas pār pret atturas pieņemts Pieņemts. 548. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 415. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 549. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 454. Kas par? Pret pret atturs pieņemts. 550 D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 465. Kas pār pret atturs pieņemts. 553. Kas pār pret atturs noraidīts. 468. Kas pār pret atturs pieņemts. 555. Kas pār? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Kas pār 555 pret? Atturs. Pārbaudīsim 555. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsosim par priekšlikumu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, balsosim par eh, rezolūcijas projektu, kas pār, 552, kas pār pret atturs, noraidīts, 536, kas pār pret atturs noraidīts, 554. kas par pret atturs pārbaudīsim 554. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to esam pabeiguši balsojumu par pirmo lasījumu. Paldies referentiem. Un tālāk nākamais ziņojums un arī pēdējais balsojums šajā balsošanas kārtā. Salafranka, Sančinēra un Falkensteina ziņojums pirms pievienošās palīdzības instruments. Makalister kungs, lūdzu. Nē, īstenībā pārpratu. Saka, priekšsēdēs balsojums 130. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk uh, likumdošanas akta projekts, pirmais bloks pārpret atturs pieņemts. Ir mutiskais grozījums no Solčesa kunga. Soltes kungs, vai jūs gribat paskaidrot? Jā, es gribētu runāt par 123. grozījumu 5. punktu G apakšpunktu. Es gribētu, lai būtu vārdi fight against aizstāti ar vārdiem tackling. Mēs to, šo izmaiņu ar, ar, pieņemam kopā ar diviem līdzreferentiem. Labi, balsosim par mutisko grozījumu. Vai ir kāds iebildums, kā, kāds iebilst? Nē, tādā gadījumā balsosim. 123. grozījums ar mutisko grozījumu, ko tikko kā mums izklāstīja Soltis kungs, kas pārpret atturs pieņemts. Tālāk 58. nav jābalso, 124. nākamais, kas pārpret atturs pieņemts. 125. kas pār pret atturs pieņemts. 126. pār pret atturs pieņemts. 127. pār pret atturs pieņemts. 128. kas pār pret atturs pieņemts. 129. pār pret atturs pieņemts. Tālāk balsojam par komisijas priekšlikumu. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu balsu vairākumu. Liels paldies eh, referentiem. Līdz ar to mēs esam bals pabeiguši balsojums. Tagad eh, īsts pārtraukums un tālāk uzklausīsim balsojumu skaidrojumus.